Dear colleagues, it's 9.40. Dargie kolēģi, pulkstens jau ir 9.47 minūtes. Vēlos turpināt mūsu komitejas sēdi un mēs skatīsim kopā darba kārtības punktus 5 un 6. Sāksim ar afet atzinuma diskusiju. Tas ir um, komisijas uh, priekšlikums. Um, ar ko um, groza Eiropas parlamentu padomas lēmumu par Eiropas investīciju bankai piešķirtām garantijām. Un vēlos atgādināt, ka Eiropas investīcija banka ir pasaules lielākā finanšu institūcija un 10% savas darbības tā realizē ārpus Eiropas Savienības teritorijām. Eiropas Savienības budžeta garantijas ir domātas, lai garantētu eh, šīs eh, bankas eh, izvērsto darbību ārvalstīs, tādējādi palīdzot īstenot tās mērķus. Vēlos atgādināt, ka ierosinātais Um, mandātu paplašinājums, uh, ko Žāns Klots Junkers uh, prezentēja pagājušajā septembrī, uh, dos iespēju Eiropas Savienībai efektīvāk risināt migrācijas jautājumus. Un tagad došu vārdu ziņojuma autoram Eduardam Kukankungam. Lūdzu. Paldies, godātais priekšsēdētāji! Kā jau jūs teicāt, eh, abi šie priekšlikumi ir daļa no plašāka ārējo investīciju plāna, par ko runāsim vēlāk. Uh, Tātad ārējo aizdevumu mandāts ir paredzēts, lai paplašinātu uh, Eiropas investīciju bankas aizdevumu mandāta kvalitatīvu un kvantitatīvu paplašināšanu. Tātad tās būtu garantijas Eiropas investīcijas banku ārējiem aizdevumiem, ņemot vērā jaunāko situāciju, reaģējot uz migrācijas krīzi. Šī mandāta paplašināšana ļaus integrēt nesen uzsākto iniciatīvu Rietumbalkāniem un uh, Dienvidu kaimiņu valstīm. Mēs paplašinām EIB garantijas un mobilizējam esošās rezerves, kas ir 3 miljārdi eiro. Vienlaicīgi mēs uh, piesaistām arī privātā sektora aizdevu mandātu, lai varētu risināt eh, um, galvenos migrācijas cēloņus, un tie ir 2,3 miljārdi eiro. Otrais priekšlikums eh, iet roku rokā ar ārējo aizdevumu mandātu un izveido ārējo garantiju fondu Par attiecībā uz šo atzinumu. Vispirms es atbalstu abus komisijas priekšlikumus. Tas ir bijis ļoti grūts un sarežģīts uzdevums, Tātad par ārējo aizdevumu mandātu. Ārējie aizdevumi varētu būt ļoti efektīvs instruments, lai sasniegtu mūsu politikas mērķus, bet tam ir nepieciešams skaidra virzība un strateģiskais fokus. Ļoti labi, ka mēs varam to izmantot, lai risinātu galvenos migrācijas cēloņus, vienlaicīgi sasniedzot mūsu strateģiskos mērķus. Tādēļ ja atjaunotais aizdevuma mandāts ļaus paplašināt mūsu darbību Dienvidu kaimiņu valstīs un Rietumu Balkānu valstīs jaunākās investīvas ietveros, tad tas ir jāpapildina ar uh, finanšu operāciju griestu paaugstināšanu, un te es piekrītu komisijas priekšlikumam. Vienlaicīgi esmu nobežījies, ka šāds palielinājums varētu būt nepietiekams, ņemot vērā citas saistības, ko esam uzņēmušies saistībā ar akūtām krīzēm, it īpaši Ukrainā. Tādēļ ierosinu palielināt šo finansējumu līdz 35,83 miljārdiem eiro lai izvairītos no vajadzības pēc fondu pārneses, nosakot konkrētu reģionu finansējumu griestus. Es saprotu, ka tas ir visai ambiciozs palielinājums, ir tīpaši tādēļ, ka mēs nezinām, uh, kāda uh, būs mūsu budžetlīniju vai pozīciju mārža. Bet tajā pat laikā es nevēlos piedāvāt virtuālu papildinājumu, ja mēs nezinām, no kurienes šī nauda tiks ņemta. Bez tam es atzinumā atbalstu domu piešķirt Eiropas investīciju bankai finansēt projektus, e, jaunajā privātā sektora aizdevuma mandātā šī lēmuma um, termiņa darbības laikā. To dēvē par warehousing. Tajā pat laikā ir jāuzlabo uh, Eiropas investīcijas banku finansēto projektu caurskatāmība. Tālāk, kas attiecas uz garantiju fondu, pavisam īsi. Es piekrītu uh, komisijas izdarītiem tehniskiem pielāgojumiem, izņemot ierosināto uh, garantiju fondu menedžmentu nodošanu komisijai. Es uzskatu, ka periodā, patreizējā periodā garantiju fondam ir jāpaliek Eiropas investīciju bankas vadības pārziņā. Un tas nodrošinās garantiju fondu izmantošanu maksimāli efektīvi. Tajā pat laikā es neizslēdzu uh, patreizējā uh, uh, fonda uh, tālāku attīstību, aktīvāk iesaistot komisiju, lai varētu pilnībā izmantot Eiropas Savienības uh, daudzgadu finanšu ietvaru piedāvātās iespējas. Tādējādi paplašinot diskusijas par uh, nākamajām uh, aktivitātēm, ņemot vērā gatavošanos nākamajam finanšu periodam. Dargie kolēģi, es ar nepacietību gāju diskusijas ar ēnu referentiem. Es esmu gatavs tikties ar jums, uzklausīt jūs jebkurā brīdī, jo, kā jau teicu, eh, šie abi atzinumi ir sarežģīti un mums ir jās, tie jāsagatavo maksimāli kvalitatīvi. Paldies! Paldies Kukan kungam! Mums ir laiks līdz 10.15 šīm debatēm. Man ir pieteikšies runātāji Ilas kundze, Bašjāra kungs, Lozings kundze, Hautalas kundze, Šariš Vojskis un Šafhauser kungs. Petals kungs. Divas minūtes maksimums katrā. Un pirmā runātāja Nina Gēl lūdzu. Paldies priekšsēdētāji un paldies Kukan kungam. Kā ēnu referente savā grupā es atbalstu komisijas priekšlikumu paplašināt Eiropas investīciju bankas ārējo aizdevumu mandātu, lai um, palielinātu atbalstu Rietumu Balkānu valstīm un Dienvidu kaimiņu valstīm um, cīn, cenšoties tikt eh, galā ar eh, šo migrācijas krīzi. Un es domāju, ka Tas ir ļoti svarīgi, lai Eiropas Savienība varētu realizēt visaptverošu pieeju risinot migrācijas situāciju. Es piekrītu uh, lielākai daļai tam, ko teica uh, referents, un to, ka ir arī kvantitatīvi jāpalielina ārējo aizdevumu mandāts Eiropa Investīcijas bankai. It īpaši tādēļ, ka Eiropas Investīcija banka ka ieroz, jau ir teikusi, Eh, ka ierosinātais palielinājums, tas ir 32 miljārdi eiro, nebūs pietiekams, lai īstenot Eiropas Savienības atbilstošo stratēģiju. Tā kā tas attiec ne tikai uz aktivitātēm Ukrainā, bet tas novestu pie tā, ka eh, krasi samazinātos mūsu aktivitātes Āzijā, kur galvenā prioritāte ir cīnīties ar klimatu pārmaiņu sakām. Tas pats attiec arī uz Latīņu Ameriku un Dienvidāfriku. Un es domāju, tas liektu EIB eh, e iesaistīt jaunas valsts, kas varētu mums būt strateģiski svarīgas, kā Mjanmara, Kuba un Irāna. Tādēļ es atbalstu EIB eh, prasību palielināt Eh, šo ārējo aizdevu mandātu par 6,2 miljārdiem vēl papildus pie 32 miljārdiem. Un gribētu īsumā izteikties arī par nākamo atzinumu. Eh, Priekšsētājs saka, mums ir jābeidz šīs debatas 15 eh, pār 10, tādēļ dodu jums tikai 20 sekundes. Gilas Konze, Es atbalstu to, ko referēts teica par otru atzinumu, tas ir, ka mums ir nepieciešams diskusijas par ārējo aizdevumu struktūru, ieskaitot izmaksas un ieguvumus, bet varbūt mēs varam par to parunāt arī divpusē ar Kukan kungu. Paldies, Bašār kungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, atbalstu uh, manu kolēģi Kukana kungu un viņa atzinumus, man ir tikai pāris komentāru. Ja cilvēkam iedod zivis, tad viņš būs paēdis vienu dienu, ja cilvēku iemācīs makšķerēt, tad viņš būs paēdis visu dzīvi. Tādēļ ir ļoti svarīgi nodrošināt izglītību un prasmi apguvi, lai varētu cīnīties pret migrācijas galvenajiem cēloņiem. Un mums ir jābūt arī ļoti caurskatāmiem sniedzot finansējumu. Paldies! Paldies! Lozings kundze, lūdzu! Vielen Dank! Uh, ich... Paldies! Um piekrītu referentam, attiecībā uz viņu grozījumiem par precizēšanu, jākoncentrējas tiešām uz uh, reālu cēloņu apkarošanu sociāla-ekonomiskā jomā, lai uh, cīnītos pret uh, nebrīvprātīgu migrāciju, tā, tā sacīt, un uh, atbalstam to, ka jāpaukstina budžets attiecīgiem mērķiem. Kas attiec uz jauno pieattiecībā uz uh, privātu sektoru kredītiem, nu, ka arī tur vajadzētu paredzēt garantijas, nu, par to mēs gan esam skeptiski noskaņoti. Pagātnē pierādījies, ka um, koncentrēšanās uz privātām investīcijām uh, attīstības jomā, nu to var ļaunprātīgi izmantot uh, Eiropas firmas, lai gūtu piekļuvi jauniem kredītiem, bet uh, pašiem sektoriem, pašām nozarēm uz vietām tas neko daudz nepalīdz. Mēs nevēlamies šādu attīstību attīstīt, jo galu galā Mm, te, te vajadzētu tomēr runāt tikai par vietējiem sektoriem, vietējo sektoru attīstību un, un nevis par kaut kādām Eiropas Savienības eh, mātes uzņēmumiem, sacīsim. Jā, nodrošina, nu, lai kredīti reāli nonāktu tautsainicībā uz vietām un palīdzētu cilvēkiem uz vietām, un tāpēc eh, grozījumu, tur paredzēts, tātad eh, tas arī paredzēts grozījumus, lai nebūtu tā kā, diemžēl, pagātnē bijis, ka 60% no attīstības palīdzības principā atnāk atpakaļ uz Eiropu. Nu, līdz ar to tādā mēs necīnāmies jā, pret uh, sakām. Kas attiecas uz pārvaldības pārnesu, uz garantijas fonda menedžmenta, pārvaldības pārnesu uz komisiju šeit, eh, es eh, seko atbalstu jūsu stādījumu, bet jāgaida un jāskatās, mm, ko tad pati komisija par to izteiks. Paldies! Paldies Losings kundzei, Hautuls kundz lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Visu cieņu Kukana kunga zināšanām šajā jomā, bet mūsu politiskā grupa ir visai skeptiska uh, par papildus naudas piešķiršanu EIB aizdevumiem, jo komisija ir nepārprotami paudusi uh, nostāju, ka nauda tiks ņemta no esošiem attīstības fondiem. Un tad iznāks tā, ka EIB nevarēs uh, izpildīt prasības, kādas tiek izvirzītas patiesai attīstības bankai, jo tai nav pietiekam daudz ekspertu zināšanu, lai vērtētu projektu rezultātus, uh, tai e, nav pieredzes strādājot e, sarežģītās e, politiskās vidēs un um, mazatīstītās valstīs. Un tieši tās ir valstis, kām būtu nepieciešams saglabāt attīstības uh, palīdzību, attīstības finansējumu. Tādēļ es domāju, ka ir nepamatoti tik lielu papildus finansējumu piešķirt EIB, tādēļ es gribētu atgriezties pie komisijas sākotnējā priekšlikuma. Tas ir pārņemt uh, garantiju fonda uh, menedžmentu vai pārvaldību. Es domāju, ka galvenā problēma ar lielāko daļu šodien pieņemamiem lēmumiem, kas ir saistīti ar attīstības politiku un sadarbību šajā jomā, uh, iznāk tā, ka mēs e, visu paliekam zem e, viena e, lozonga, zem viena lietusarga, tas ir cīnīšanās ar migrācijas cēloņiem. Un es pilnībā piekrītu iepriekšēji kolēģiem runātājiem, kur teica, ka ir ļoti svarīgi sniegt cilvēkiem reālu palīdzību, lai viņi vēlāk varētu paši nodrošināt eh, savu valstu un sabiedrības attīstību. Tā kā mēs esam ļoti skeptiski gan attiecībā uz eh, papildus līdzekļu piešķiršanu garantiju fondam un arī eh, attiecībā uz garantiju fondu pārvaldības nodošanu. Tālāk Sārijas Švaļskis lūdzu. es domāju, ka neviens eh, nevar mani pārspēt, eh, sniedzot atbalstu migrācijas problēmas risināšanai, kas nāk no dienvidiem, bet es domāju, ka eh, vienlīdz svarīga fronta mums ir austrumos, tādēļ es atbalstu Kukan kungu priekšlikumu piešķirt papildus uzdevumus un papildus finansējumu un neradīt ilūzijas ka kad vienā vietā problēmas tiek atrisinātas uz jaunu problēmu radīšanas rēķina citviet. Un es domāju, ka jāatcerās, ka te mēs runājam tikai par garantijām uh, ka Eiropas investīcija banka nav attīstības banka, tā ir Eiropas investīciju banka, kas ir mūsu aktivitāšu galvenais instruments gan Eiropas Savienībā, gan ārpus tās robežām. Paldies! Šafhauser kungs, divas minūtes nākamais runātājs. Arēt, arēt, arēt. Bon, uh, cher collègue, je...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 Pirmais iemesls, kādēļ esmu pret šo, ir tādēļ, ka. Surely, surely these members are better than this. Surely, Mr. Sarasvati. Gentlemen, gentlemen, could you please calm down, Mr. Zajus? Es lūdzu varētu nomierināties. Jūs visi varētu pagriezties un skatīties uz mani. Jā, paldies. Kāda kungs, ka jūs man mācāt uh, strādāt, bet tas nav jūsu pienākums, lūdzu, uh, Šafauzer kungs. Un pirmais, jā, uh, pirmais iemesls tādēļ, ka Eiropas investīcija banka ir Eiropas banka, un mēs redzam, ka pašlaik šī banka pat nepildi sava Eiropas lomu. Mēs redzam, ka Ziemeļa Eiropas pārpalikums netiek investēts Eiropas dienvidos. Uh, Tādējādi EIB nespēlē savu lomu, neīsteno savus uzdevumus un nenodrošina kapitāla plūsmu no ziemeļiem uz dienvidiem Eiropas iekšienē. Otrs iemesls. Ja tik tiešām mēs gribētu, lai EIB arī strādātu ārpusē attīstības projektos, tad šai bankai būtu tas jādara, iz, izveidojot attīstības aģentūru kā investīciju fondu taču bankai nav resursu un līdzekļu, lai to darītu. Tādējādi tiek um, arī kropļota šī EIB uh, pamatmisijas. Šīs misijas jau tā viņi nepilda, un tagad mēs pārredzam vēl papildus uzdevumus. Tāpat laikā mēs nesniedzam nepieciešamos resursus līdzekļus, lai šos jaunos uzdevumus šī banka varētu pildīt. Līdz ar to šis projekts jau pēc būtības ir kļūda. Šis projekts nekādā gadījumā uh, nenodrošinās šīs bankas uh, darbības mērķu sasniegšanu, gluži pretēji. Uh, eh, EIB darbība vēl paliks neskaidrāka, vienkārši tādēļ, ka bankai nav pietiekami līdzekļu, jo šīs garantijas mm, slēpjas Eiropas Savienības budžets un Eiropas Investīcija bankai nepiešķiram papildus līdzekļus uzdomēšanai. Paldies! Kava, you... Kaukungs, vai jūs vēlaties ko teikt? Tālāk Petals kungs, pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Es uzskatu, ka Kukan kungs ļoti skaidri iezīmēja problēmu. Tas ir, mums ir jānodrošina finansējuma eh, nepārtrauktība. Un ņemot vērā vajadzības, mums ir nepieciešams paaugstināt griestus. Un mums ir vairāk jāfokusējas uz privātā sektora um, kreditēšanu. Un tas noteikti ir jāņem vērā arī mūsu ārējās politikas strateģisko fokusu. Paldies, Petāls kungs! Tagad uh, vēlos dot vārdu komisijas pārstāvīm. Lūdzu, Vainberkungs. Paldies priekšsēdētāji un paldies Kukan kungām par uh, atzinumiem. Es aprobežošos ar trim komentāriem. Vispirms jautājumā par aizdevumu mandāta griestiem. Ziņojumā ir priekšlikums palielināt to līdz Eh, līdz 35,83 miljārdiem. Tas nozīmē, ka palielinājums eh, būtu apmēram 190 miljonu uh, apmērā, un lielākā daļa no tā būs nākamajā finanšu ietvarā, tikai 10 būs patreizējā. Un gribētu teikt, ka patreizējais uh, asignējums budžeta sadaļā eh, globālā Eiropa ir ļoti, ļoti ierobežots. Un gribētu atkārtot, ka komisijas priekšlikums paredz paaugstināt griestus no 27 miljārdiem pār 5,3 miljārdiem eiro. Tas ir. Um, Tas nozīmē, ka ir papildus eh, resursi eh, atvēlēti EIB papildus mērķi īstenošanai. kas atrunāta vidustermiņā pārskata ziņojumā. Tālāk par aktīvu pārvaldīšanu garantiju fondā. Mūsu pozīcija ir ļoti vienkārša. Tas ir. Mēs uzskatām, ka komisijai patreiz ir tehniski kā kapacitāte nodrošināt šī garantija fonda pārvaldīšanu bez papildus izmaksām. Mums ir cilvēku, mums ir iekārtas, mums ir struktūras. Līdz ar to aktīvu pārvaldīšanu var nodrošināt komisija bez papildus izmaksām. Tas mums ietaupītu uh, nedaudz mazāk par vienu miljonu eiro, ko mēs patreiz maksājam Eiropas investīciju bankai, uh, un līdz ar to vien finanšu ietva, uh, periodu ietvaros tas ietaupītu ietaupītu mums uh, apmēram 6 miljonus eiro. Tas nozīmē 66 miljonus eiro papildus aizdevumi mm, šajā aizdevuma mandātā, ko varētu nodrošināt šī tehniskā pārnese. Un visbeidzot, īsumā par priekšlikumu svītrot Krieviju no to valstu saraksta, kam varētu uh, sniegt atbalstu no Eiropas investīcija bankas. Mēs uzskatām, ka ir ļoti, uh, tas ir jāņem vērā, jo 20. 2014. gada jūlija Eiropas padomes um, rezolūcija aizliedz uh, Eh, patreiz eh, mums eh, darboties Krievijā, bet ja kaut kas mainīsies, tad attiecīgi mēs varētu arī um, situāciju mainīt un savas aktivitātes izvērst tālāk. Tālāk Eiropas investīcija bankas pārstāvis Bion Gabriela kungs. Paldies priekšsēdētāji! Paldies Kukan kungām par uh, Uh, viņa pūliņiem, kā rezultātā sagatavot divi ļoti labi atzinumi. Mēs atbalstām uh, kopējo pieeju Un gribu īsumā runāt par divām lietām. Vispirms par ierosinātajiem grieztiem. Griestu palielināšana līdz 35,83 miljārdiem eiro ļautu uh, mums īstenot ārējās politikas prioritātes, uh, ko EIB jau ir noformulējusi iepriekš. Un tas ir ļoti svarīgi, jo mēs to esam noteikuši nevis vienkārši pēc saviem ieskatiem, bet uh, to ir noteikusi Eiropas Savienība. Savienība. Tas ļautu mums eh, saglabāt mūsu ikgadējos aizdevumu apjomus tajās valstīs, kurās darbojamies, un tas būtu ļoti pozitīvs signāls mūsu partneru valstīm, ir tīpaši austrumos. Otrakārt, priekšlikums pastiprināt saikni starp EIB darbību un ārējo politiku. Mūsu aktivitātes jau pilnībā ir saskaņots ar Eiropas Savienības ārpolitikas prioritātēm un mērķiem, ņemot vērā arī Krievijas sankcijas kā arī mūsu mērķis ir veicināt Eiropas Savienības vērtības un standārtus 106 valstīs, kurās darbojamies. Protams, to var izdarīt arī labāk. Ja labāk apvienot Eiropas Savienības finansējumu un atbalstu integrētā pakotnē partnervalstīm, tad Eiropas Savienības politiskā atskatāmī, atpazīstamība un ietekme noteikti būtu lielāka. Un tas ir arī paredzēts Eiropas Savienības globālajā stratēģijā. Tas būtu viss no mūsu puses. Esam gatavi diskutēt arī tālāk, vai no nu šīs sanāksmes ietvaros, vai arī ārpus tās. Paldies! Paldies! Un tagad Kukenu kungam vēlreiz vārds, varam noslēgt debatas. Paldies, priekšsēdētāji! Pateicos visiem kolēģiem par komentāriem, pateicos arī komisijas pārstāvim, EIB pārstāvim. Kā jau es minēju sākumā, Šīs ir ļoti sarežģīts process, lai varētu pieņemt pareizo atzinumu. Nu, Man šīs diskusijas bija tiešām liederīgas, lai dzirdētu, kādas tad ir nostājas dažādās politiskajās grupās. Mani arī iedrošināja atbalsta vārdi, ko dzirdēju Ticībā šo priekšlikumu daži kolēģi nāca klajā arī ar racionāliem un loģiskiem argumentiem. Protams, eh, par vienot nostāju vienoties būs grūti. Arī attiecībā uz Hautels kundzi, ko es ļoti respektēju. Bet es domāju, ka būs grūti satuvināt abi šīs nostājas. Eh, zaļo grupa, za, grupa skepse ir ļoti liela bet par citiem komentāriem. Ja mēs uh, varam uh, piedalīties nopietnās uh, atbildīgās diskusijās, mēs noteikti varam izstrādāt labu priekšlikumu. Es pateicos arī komisijas pārstāvim NIB, jo, nu jā, šajā atzinumā ir ļoti daudz tehnisku aspektu. Līdz ar to mums ir nepieciešama jūsu palīdzība. Uh, lai risinātu šos tehniskos jautājumus. Tad nu sagaidu grozījumus, sagaidu arī turpmākās diskusijas ar kolēģiem. Paldies! Thank you. Pateicos, pateicos Kukan kungam. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir uh, 16. februārs 12. un mēs tiksimies 20. un 21. Par martā runāsim un 30. balsosim. Labi. Tagad ir 15 pār desmitiem. Un varam pāriet pie nākamā punkta, numur 6 mūsu darba kārtībā. Vai mūsu viesi ir ieradušies? Okay, guten Tag, hello.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 Tagad skatīsim sesto darba kārtības punktu viedokļu apmaiņa. ES Indijas attiecības. Esam uzsākuši sanāksmi. I now warmly welcome. Es eh, sveicu mūsu vidū Gunāru Vīgaindu, kurš ir EADD rīkotāja direktors, kā arī Es sveicu mūsu vidū Indijas vēstnieku Eiropas Savienībā Singpūrī kungu. Mēs organizējam šo viedokļu apmaiņu, jo ir uzsākta Strateģiskā Eiropas Savienības Indijas strateģiskā partnerība. Arī 13. martā pagājušajā gadā bija Eiropas Savienības Indijas samits. Līdz ar to AFET komiteja tagad sagatavo pašiniciatīvas atzinumu. Uh, Uh, par uh, mūsu attiecībām ar Indiju. Prēda kungs ir ziņotājs. Un tā 21. 24. Uh, februārī arī notiks mūsu vizīti Indijā. Vīgand kungs, Pūrī kungs, Eiropas parlaments ir aicinājis īstenot dinamiskākas Eiropas Savienības Indijas attiecības. un um, arī 20. 2015. gada jūnijā mēs tikāmies arī ar Indijas parlamentu pārstāvjiem. Cerams, arī tiksimies ar viņiem arī Delī martā. Mēs gribētu uzklausīt jūsu izvērtējumu par esošajām Eiropas Savienības Indijas attiecībām. Vispirms došu vārdu Vīganda kungam uz desmit minūtēm, un pēc tam būs vārds Pūrī kungam uz desmit minūtēm. Un tad arī noturēsim viedokļu apmaiņu. Ja jūs piekrītat, tad uh, Vīgant kungs, lūdzu, vārds jums. Paldies, paldies par doto vārdu. Uh, un uh, paldies par to, ka mēs varam arī runāt par to, kā attīstīsim mēs e Indijas uh, strateģisko partnerību. Um, Eiropas parlamenta loma būs ļoti svarīga, lai stiprinātu šo partnerību. Vēlos minēt arī bijuši, bijušā Eiropas parlamenta priekšsēdētāja Šulca līdzdalību ļoti veiksmīgajā Eiropas Savienības Indijas samitā pagājušā gada martā kā arī 15. gadā Indijas delegācija mūs apmeklēja, jūs to jau arī atsaucāties, mēs uzņēmām uh, Indijas parlamenta spīkeru. Šeit ir runa par divām lielākajām demokrātijas telpām pasaulē, par mūsu ciešajām sadarbi, attiecībām. Uh, par mūsu sadarbību ar Indijas parlamentu. Tas arī atspoguļojās samita gala dokumentos. Mēs ceram, ka AFET komitejas delegācijas vizīte Indijā arī būs svarīga, lai stiprinātu Eiropas Savienības draugu grupas darbību Indijas parlamentā. Indija ir svarīgāk, viens no svarīgākajiem Āzijas partneriem. Mēs gribam attīstīt, padziļināt mūsu attiecības, lai atspoguļot partnerības svarīgo nozīmi. Um, aiz mums ir ļoti sarežģīti gadi, un tas, ka laikā no 12. līdz 16. gadam nebija samita ar Indiju, arī atspoguļoja šīs situācijas grūtības. Bet, nu, Tagad um, mēs veidojam šīs attiecības ļoti sarežģītā Eiropas un starptautiskā kontekstā. Nemaz nerunājot par apvienotās karalists referendumu, protams, jāatzīst arī tas, ka daudzi Indijā arī uz Eiropu skatās tie, tieši caur apvienotās karalistes prizmu. Tad arī ir jauna ASV administrācija. Uh, tā arī, kā arī aktuāli ir terorismu draudi. To visu vēl arī izceļ šausminošie teroristu uzbrukumi gan Indijā, gan Eiropas Savienībā, ar arī bēgļu un migrācijas krīzi un citu starptautisku izaicinājumu klimata izmaiņas. Paradoxālā veidā šie sarežģītie izaicinājumi ir um, palielinājuši Indija, Indijas uzmanība attiecībā uz Eiropas Savienību un arī otrādi. Tad mums ir tagad eh, pilnībā jāizmanto mūsu attiecību potenciāls, un te tiešām runa par daudz kopīgām interesēm kā arī par mūsu kopīgo ticību likuma varai, tiesību aizsardzībai, demokrātijai. Indija ļoti strauji attīstoša ekonomiska valsts. Šī attīstība mūs vieno, uzlabojas tirzniecība, investīcija skaitļi palielinās, arī es globālā stratēģija, ko prezentēja augstā pārstāve Mogherīnī, arī atzina Eiropas Savienības prioritārās attiecības ar Āziju, ar um, šo ciešo saikni ar Āzijas labklājību, drošību. Uh, Eiropas Savienības Indijas samits ir jauns politisks izšķirošs moments. Arī premjērs Mudī bija apņēmības pilns izmantot šīs uh, strateģiskās partnerības potenciālu. Eiropas Savienība ir Indijas uh, svarīgākais partneris uh, Indijas modernizācijas ceļā. Esam vienojušies par ambiciozu uh, Uh, mūsu sadarbības programmu 2020. gadam. Te balstāmies uz kopīgām interesēm, ne tikai politiskā un drošības jomā, kur mums vēl ir jāpadziļina sadarbība, bet arī uh, risinot globālus jautājumus, arī uzlabot mūsu tautsaimniecību. Tāpat arī klimata izmaiņas, ūdens politika, pētniecība, inovācija, imigrācijas politika. Uh, tad arī mums ir jāuzlabo mūsu hm, kontakti arī sabiedrību līmenī. Arī komisārs Vele devās oktobrī uz Indiju, kā Tainenkungs devās uz Indiju novembrī. Arī citi Kolēģi, tikpat es tur biju pagājušā gada beigās, mēs gribētu tomēr arī no Indijas gaidīt arī vairāk augsta līmeņa pārstāvju šeit Eiropas Savienībā, arī augsta līmeņa politiskos uh, pārstāvjus. Bija Brīseles konference arī par Afganistānu, un mums bija ļoti liels prieks arī šeit uh, sveikt Indijas ārlietu ministru, kurš ļoti aktīvi piedalījās šajā konferencē. Indijā ir arī um, paredzējis vienu miljārdu eiro, lai stabilizētu Afganistānu. Indija aktīvi arī uh, spēlē lomu, spēlē lomu arī um, vakariņās, kuras, kurās piedalījās gan ANO uh, ģenerālsekretārs, gan uh, uh toreizējais ASV valsts um, cik tas eh, Kerīkungs un arī Ķīnas pārstāvi. Mēs tiešām vēlētos, lai šāda veida sadarbība ar Indiju izvērstos eh, biežāk un plašāk, eh, lai risinātu mūsu kaimiņu valstu uh, izaicinājumus. Komisārs Vēla arī um, noslēdzē Indijā arī ūdens partnerību, tas palielinās arī mūsu sadarbību. Um, lai šo resursu varētu labāk pārvaldīt. Mums ir arī tīrās enerģijas klimata partnerība. Tur sadarbojas mūsu enerģētikas departamenti, kā arī Indija un Eiropas Savienība ir abas ratificējušas Pārīzes nolīgumu. Mēs vēlamies to visu intensifēt, intensifēt un iesaistīt vairāk arī uzņēmējus. Uh, arī Indijā, um, tie ir piedalīties Eiropas Savienības digitālajā tirgu, tad arī ICT uzsāktais tīkls Bangalorā tika arī palaists. Ļoti svarīgi ir arī sazināties arī mūsu cilvēku starpā, īpaši ar jauniešiem. Uh, Vairāk nekā 500 ir uh, jaunieši pieteikušies uh, stažēties Eiropas Savienībā, 300 no Eiropas Savienības pieteikušies, stad, uh, pieteikušies studēt Indijā. Pat ja šie skaitļi, jā, visai izpēdīgi. Tomēr, ja mēs skatāmies uz Indijas iedzīvotāju skaitu, ņemot vērā, ka Erasmus plus no Ķīnas piedalās trīsreiz vairāk cilvēku, tomēr tad redzam, ka potenciāls vēl ir liels. Tad arī ir think tank programma uzsākta. Eiropas investīcija banka arī atbalsta mūsu aktivitātes. Tradicionāli tā bija tā, tā attīstības uh, asistenta palīdzība. Uh, tagad vairs tā netiek norošināta Indijai, tagad ir partnerības instruments, ko mēs atbalstām ar investīcijām. Tur piedalās EIB, šogad arī EIB atver savu reģionālo biroju Delī. EIB portfelis pamazām pieaug, jo īpaši atjaunāmo enerģiju jomā arī urbānijos projektos. Portfolio ir lielāks par 1,5 miljārdiem. Protams, mēs varam darīt vēl vairāk, vairākas politikas nozars, kuru mēs varam konkrētāk rīkoties, kas ir īpaši strādāt pie galveniem jautājumiem um, Āzijā, tuvijos austrumos, Āfrikā. Daudz varam strādāt arī turismu jomā, kā arī jāizteno deklarācija cīņa pret terorismu un arī jāpalielina sadarbība jūrā esam arī um, aktīvi Eiropola uz, uzdevums palielinājuši, lai būtu lielāka arī sadarbība ar Indiju, arī kibernoziedzības jomā. Par cilvēku tiesībām samits arī apstiprināja, ka ir nepieciešams palie, palielināt uh, sadarbību arī ANO kontekstā. Būs arī uh, no cilvēku tiesību dialogs 2013. kopš 2013. gada jau ir pagājis laiks. Nu, tagad uh, arī šī būs jauna iespēja, lai diskutētu par cilvēku tiesībām. Arī Lamrīdis kungs ir gatavs apmeklēt Indiju. Esam pieņemuši kopīgu darba kārtību par imigrācijas mobilitāti, lai risinātu aktuāls jautājums abās pusēs. Strat strateģiskā partnerība var spēlēt svarīgu lomu arī imigrācijas krīzes risināšanā un arī noturēsim augstu līmeņu dialogu ar DG Home iesaistu. Un visbeidzot, ļoti svarīgi stiprināt arī tirzniecības investīcija attiecības, tā ir daļa no strateģiskās partnerības. Eiropas Savienība ir apņēmības pilna arī īstenot plašu, visaptverošu brīvās tirzniecības nolīgumu, bet ir jābūt arī apņēmībai no Indijas puses attiecībās divpusējiem nolīgumiem investīciju jomā. Arī Katainenkungs Malstrēms kundz tikās ar Indijas pārstāvjiem, un komisija arī tagad raugās, kā uh, virzīties priekšu šajā jomā. Noslēgumā mums ir, mūsu attiecības ir svarīgas, aizvien vairāk ir prioritāšu, kas attiecas uz iekšējām uh, pārvērtībām, transformāciju. Un tādējādi mēs esam ar Um, ļoti apvienot redzēt, ka arī Eiropas parlaments vēl stiprināt šīs attiecības. Un tad arī sagaidām samitu, kas notiks Indijā šī gada beigās. Paldies! Paldies, Nīgan kungs! Te. Nu, ko tagad došu vārdu vēstniekungam? Priekšsēdājs arī pateicos par šo iespēju. Pateicos jums, ka esat mani uzaicinājuši. Priekšsēdētājiem! Un sacīšos vārds ne tikai tādā, ka vēlas būt pieklājīgs, bet tas ir tā viena no retajām iespējām man uh, papraktizēt uh, savas vārdslodas zināšanas. Un uh, paldies jums par šo iespēju, ja, ka, ka lūk, pavērās man um, šāda iespēja. Gunār, liels paldies jums par uh, teicamo situācijas uh, akcentēšanu, izzīmēšanu, mūsu attiecības starp Eiropas un Indijas pareizi sacījāt, un paldies jums. Uh, Un jūs komandējat par visu, ko esat darījuši, lai palīdzētu integrēt eh, ciešāk tādā Eiropas Savienības Indijas attiecības. Un jāatzīst, ka pirms eh, samita jūsu personiskā loma un iesaiste šī samita organizēšanā tiešām bija ārkārtīgi um, būtiska un liels paldies par to. Vēlos pateikties arī eh, jūsu komitejai, šīs komitejas locekļiem, deputātiem. Esmu diezgan labi ar jums visiem, jūs visus iepazinis eh, pēdējo gadu laikā un um, augstu vērtēju jūs draudzību pret mani un pret Indiju kopumā. Jūsu priekšteicis arī aktīvi sadarbojās ar manu valsti. Daudz no, no jums ir, ir bijuši savā iepriekšējā inkarnācijā, jau kapacitātē Indijā, un es jūs ļoti augstu vērtēju, augstu vērtēju Eiropas parlamenta iesaisti, mūsu parlamenta spīkeri 15. gadā uzņēmāt, uh, viņa labprāt uzņems jūs un jūsu delegāciju Indijā ar jūsu kolēģi runāju vakar, kas ir eh, Indijas parlamenta pastāvīgās eh, komitejas vadītājs attiecībās ar Eiropas Savienību, ar viņš pastāvīgi uztur attiecības ar jūsu delegāciju Delī, un eh, viņi turpina strādāt pie jūsu vizītes detaļām. Vēlos uzsvērt, ka Indija vēlas nosūtīt tās labās gribas parlamentāriešus uz Briselu kaut kad maijā, jūnijā. Un šo delegāciju vadīs Indijas parlamentāro lietu ministrs. Nu, tajā būs kā 12, 15 uh, Indijas parlamenta deputāti. Tā kā tiešām mēs uh, ļoti, mēs no tad vēlamies attīstīt attiecības ar Eiropas Savienību, tas tās mums ir tuvas sirdī. Mums jums arī pilnvērtīga delegācija attiecībām ar Indiju. Čaprīs un Ordens ir šīs eh, komitejas vadītājs, uh, Kristīna viņa vietniece, abas viņas šeit redz šeit, bet. Uh, Jūs, protams, ļoti aktīvi pazīstiet uh, dažādas personības, un uh, Un nu, līdz ar to šīs attiecības un tā tikai iegūst, un to es uh, visnotaļ augstu vērtēju. Priekšstādātāji, pats cik Bīgāna kungs jau iezīmēja vairākas mūsu attiecību tādas nianses un detaļas, un nu, vēlos uh, tādu principiālu, varbūt, komentāru jums visiem paust. Uh, pirmkārt, es cieši ticu tam, ka Eiropas Savienība un Indija cieši saistītas. Mūsu pagātni, mūsu um, valodu daudzveidība, britu daudzveidība, dažādas citas kultūras saites liecina par to, ka mēs esam um, cieši saistīti kā reģionu pasaulē. Samita laikā priekšstādētāji mēs konstatējām, nu, kas tad ir tās lietas, kas uh, vieno, kas saista Eiropas Savienību un Indiju, protams, tiesiskums, demokrātija. Bet tad mēs konstatējām, nu, ka daudzveidība, daudzveidīgums ir viens no šiem, šiem aspektiem, kas mūs vieno. No Un nu, Eiropas padome bija sagatavus tādu milzīgu plakātu, kur vienkārši sacīja Indija, Eiropas Savienība, un šis uzraksts atkārtojās visās iespējamās Eiropas Savienības un Indijas valodās, un, nu, ziniet, eh, nu, plakāts tiešām bija visnotaļ apjomīgs. Nu, un tādas ir mūsu attiecības. Un, ziniet, ka mums ir ļoti neparastas personiskās saites, arī Līgan kungs eh, klāstīja par dažādām programmām, viņš pieminēja um, arī sadarbības datus, kas varbūt nav īpaši pārliecinoši, bet es nešaubos, ka šie skaitļi kļūs aizvien lielāki. Sadarbības partneru attiecības par to vienojāmies 2004. gadā, mums ir gadēji samiti. Pāris gadus tie, tie izpalika, tagad atkal tie, tie jauns par atsākušies, esam ierosinājuši Delī nākamā samita datums un gaidām, kad tie tiks apstiprināti. Es nešaubos, Nu, ka samits, kas notiek šeit Briselē martā, pērnā gada martā, kas notiek tikai nedēļu pēc briesmīgiem teroristu uzbrukumiem Briselē. Mēs no savas puses uzskatījām, ka ir absolūti nepieciešams un kritiski nepieciešams mums šeit būt klāt, jo mums bija svarīgs sūtīt šo solidaritātes signālu, jo terorisms, protams, um, Indija to cīnās jau vairāk kā 40 gadus. Un esam ārkārtīgi um, skumji pārmaukt par to, ka jūs kontinentā šis fenomens izplatās, un mums jābūt uh, kā globālai kopienai spēcīgiem, stipriem, par šo globālo sērgu jācīnās kopā. Mums jācīnās par to, lai izaugt teroristu infrastruktūru. Mums jānodrošina būt globāla vienotība cīņā pret uh, šo sērgu. Un uh, mēs um, Vēlamies, lai mūsu sadarbība šeit stiprinātos. Paldies arī gan kungs, ka to pieminējāt, ka tā ir viena no konkrētajām jomām, pie kā mums jāpiestrādā, kur mūsu attiecības jāpadziļina. Te mums ir kopēja interese. Un šī kopēja interese ir ne tikai tādēļ, ka abas puses šādā gadījumā ir ieguvējis, bet arī tādēļ, ka pasaulē kopumā, cilvēcei kopumā šī sadarbība ir būtiska un svarīga, tāpēc vēlējos to īpaši izcelt. Jūs pieminējat arī citus eh, mūsu sadarbības aspektus, eh, un šeit vēlos uzsvērt, ka manuprāt, Eiropas um, Savienība un Indija. Nu, mums ir uh, kopējas intereses uh, tātad daudzpusīgajā, daudzpusējā diplomātijā. Mums ir uh, kopēja globāla atbildība, kas ir kopīgi mums jāiznes. Uz mūsu pleciem jūs pieminējāt klimata pārmaiņas. Pēdējo gadu gaitā man ir bijušas daudz diskusiju šeit ar kolēģiem, kas aktīvi darbojas klimata pārmaiņu apkarošanas jomā. Mums bija arī delegācija no Indijas, kas apmeklēja uh, Eiropas uh, parlamentu īsa pirms Parīzes konferences, un, uh, un uh, Kaņetis kungs, ko komisārs, atbildīgais komentārs sacīja, ka es nesēļņemies jūsu atbalstu, es jums sacīju, nu, kungs, es vēl pilnīgi droši komisāru kungs, ka Indija pilnīgi noteikti ir ne tikai um, parakstījis šo nolīgumu, Indija ir apņemsies atbalstīt ilgspējīgu attīstību, jo tā ir mūsu civilizācijas nākotne, tā ir mūsu nākotne. Un uh, Parīzes konferences, Parīzes vienošanās. Un daudzas valstis, protams, tur piedalījušās un nesušas savu eh, pienesumu, bet Indija ir varbūt viena no lielākajām valstīm, kas ir um, uzņemsies ļoti, ļoti tādas augstas un saistības, varbūt viens no augstākajām saistībām. Mēs pilnībā apzināmies, ka mūsu valsts attīstība pieprasīs to, lai energoresursi iet eh, augumā Indijā, tad, tad energo ražošana pieaugs, bet mēs reiķinamies ar jūsu atbalstu un eh, strādājam, piemēram, pie saules un um, enerģijas un apgūves un citām ilgspējīgām enerģētikas jomām. Tālāk sadarbība, um, tirsniecība. Jā, līdztekus tam, protams, jādarbojas pie kiberdrošības, pie, pie jūras transporta drošības, pie, pie citiem drošības aspektiem. Cerams, ka tas arī notiks, bet uh, Eh, dažas, eh, dažas mirks pakavējušos pie tirsniecības un investīcijām. Nu, savā ziņā mm, tas ir mūsu attiecību tāds fundaments, tā joma, kas mums ir ārkārtīgi tuvu sirdī. Jūs esat viens no lielākajiem mūsu tirsniecības partneriem. Jūs esat eh, lielākais ārvalstu investīciju avots Indijā. Jūs nu, nosakat standartus, kurus mēs tev tiešā veidā pārņemam, un, un liels prieks, ka mums ir sadarbība dažādās jomās. Mūsu konkurences, eh, tātad eh, par konkurences atbildīgā kolēģis sadarbojas ar Teacher Competition un eh, nu, sadarbība iet augumā. Vēlos uzsvērt, lūk, vairākus gadus jau spriežam tā par tiesniecības veicināšanas un investīciju nolīgumu. Nesen mums bija sarunas augstā, augstākā līmenī. Mūsu ministrs vērsās ar um, vēstuli pie uh, kolēģiem, ministriem Eiropas Savienībā, lai šīs sarunas atsāktu. Un, uh, šī nolīguma nosaukums vien, tātad plašs tirsniecības un investīciju veicināšanas līgums. Investīcijas ir tā viena, kas jūs interesē, to es saprotu, bet, ja atļaušos šeit izmantot kādu apzīmējumu, kas ļoti bieži tiek izmantot šajā pasaules daļā, tā es citēju pasaules daļā, tātad tā, tāda, vismaz cherry picking, tātad izdevīgāko aspektu izvēle, teiksim. Nu, jā, pie tā nevajadzētu pieturēties. Priekšsētā 9 minūtes es vairs novirinājos, nu, nu, nu, noslēgumā sacīšu, lūk, pasauli pilna neticamu un aizraujošu izaicinājumu. Jūs arī šodien. Mums ir daudz gan politiski, gan ekonomiski raksturu izaicinājumu, bet mēs, Eiropas Savienība un Indija, mēs esam um, spēcīgākie, lielākie demokrātijas uh, balsti, bastioni. Mēs esam lielākā demokrātija pasaulē, jūs nākamā. Mums kopā jāstrādā pie tā, lai um, noskaidrotu, kā tad uzlabot dzīvi sev un pasaulē. Es uzskatu, ka mums ir uh, būtiskas uh, dziļi sapņots intereses, savstarpējas intereses. Mums jāstrādā pie uh, tā, lai meklētu savstarpēju konverģents. Protams, plāks ir atšķirības, nav no šaubu. Mums paši ir savas suverēnās intereses, savas ietekmes sfēras, bet uh, tas jau nav galvenais. Galvenais tas, ka mums ir kopējas iespējas. Un uh, mums jāstrādā pie tā, lai izmantot viens otru spēcīgās eh, puses, eh, viens otru plusus. Priekšstādā vēlreiz novēlu jums un šai delegācijai visu no te produktīvu un sekmīgu vizīti Indijā. Es nešaubos, ka attiecības ar New Delhi ļaus uzlabot sastarpējo sapratni starp abiem parlamentiem un, un, eh, un palīdzēs uzlabot starpību visās mūsu sastarpējās intereses jomās. Un, ceru, ka turpmākās attiecības uh, mums attīstīsies vēl straujāk, un uh, mēs kopīgi piedalīsimies nākamajā ar Srims Indijas uh, samitā Ņūdelī kaut kad vēlāk šogad. Paldies, Zaisniekums! Paldies arī Vīganta kungam par uh, ļoti interesantiem ievadvārdiem. Mūsu rīcība aptuveni pusstunda, lai apspriestu patreizējās Eiropas Savienības un Indijas attiecības. Un pat labi, man te ir pietiekušies uh, desmit uh, runātāji, desmit uh, deputāti. Nu, mēģiniet eh, kāds iekļauties, teiksim, divās minūtēs, lai tad mums eh, beigās vēl ir eh, iespēja dot vārdu mūsu diviem viesiem noslēguma komentāriem. Nu, pirmais runātājs, protams, būs Čefijs Van Ordens, kas ir delegācijas vadītājs. Paldies, priekšstādātāji! Nu, varbūt nākotnē mums visiem deputātiem te jāpapricējās vairāk vācu valodā, jā, varbūt tā tāda jā, jāvieš, ka tāda pastāvīga uh, prakse. So, first of all, what I'm uh, delighted is. Bet uh, pirmkārt vēlos sacīt, ka esmu ļoti gandrīz, protams, par šo diskusiju. Un es, ekscelence, uh, vēstniekungs, um, ļoti priecājos jūs redzēt mūsu vidū šeit. Jūs esat uh, tāds ārkārtīgi enerģētisks un arī tāds efektīvs um, vēstnieks, dažādu ekscelenču vēstnieku uh, Briselē netrūkst, bet jūs šo vēstnieku plējādes vidū tiešām izskaties ar, ar, ar kārtīgi augstu efektivitāti. Un uh, man jāsaka, ka Indija, neskatoties uz uh, visiem skaistiem vārdiem un klišējām, ko mēs bieži vien dzirdam, Indija jāsaka, ka ir uh, valsts, ko mēs uh, bieži vien um, ignorējam, nepievēršam tā ir pietiekami daudz uzmanības. Protams, ir ļoti spēcīgs divpusējā saites, bet, bet jāsaka, ka arī divpusējā tīra attiecību līmenī Indija netiek pievērst gana daudz uzmanības, tā kā šeit tiešām ir krietni jāpiestrādā. Delegācija attiecībām ar Indiju, kur man ir tas uh, gods un prieks vadīt. Nu, ir tāds uh, nu, pastāvīgais fokus punkts, teiksim, parlamentā šajā institūcijā attiecībām ar Indiju. Vingan kungs arī sacīja, ka mēs eh, esam kā tāds mehānisms, eh, lai Indijas parlamentā pilnveidot mūsu attiecības un mūsu pēdējā vizītē uz Indiju, kas bija 15. Eh, gada februārī. Tā kā mēs ar virkni šīs potenciālās uh, draugu grupas uh, biedriem un aicinājām parlamenta vadītāju Un tāpat arī uh, parlamenta spīkeri ierasties šeit, un uh, jūs jau pieminējāt, ka parlamenta spīkeri arī vēlāk šeit arī ieradās. Tā kā nepacietību gaidu Lokstauta līnijas parlamenta vizīti šeit, kuru vadīs šoreiz ministrs, kā Besnekungs norādīja. Saku, vizīti būs visnotaļ sekmīgi. Delegācija aktīvi darbojas, mums ir tematiskas sanāksmes, kur apspriežam dažādus jautājumus sākot ar eh, brīvās tiesniecības nolīgumu, vai nu, to, ka šī nolīguma vēl nav, humanās palīdzības centieni Nepālā, sadarbība pie dažādiem ūdens apgādes projektiem, energodrošības jautājumi, nu, un, protams, arī um, dārgakmeņa dimanta nozars eh, industrijas jautājumi, nu, veiknē dažādu mūsu kopēju interešu Nu, tagad eh, grasāmies apmeklēt Indiju kopā ar savu delegāciju. Zinām, ka vēl divas citas delegācijas vienlaikus dosies no šīs komitejas. Un IMCO komitejas, tātad plašāka delegācija būs. Nu, Delī uzturēsimies eh, uz Lūdienu, tiksimies ar vairākiem ministriem, cerams, ka arī ar parlamentāriešiem, bet uh, mūsu visīts epicentrā būs Bangalore. Un tur mēs uh, apmeklēsim virkni uzņēmumu, kompāniju, vēlamies pašstāv acīm pārliecināties par to, kas tur notiek. Un katra delegācija vēlējusies paplašināt savu zināšanu, savu pieredzi. Nu, lai attiecīgi turpmākajās diskusijās nu, mums būtu vairāk informācijas. Paldies, Prēdis kungs, eh, tautas partijas vārdā. Paldies. Paldies! Es arī vēlos sveikt šeit vēstnieku un arī Viganu kungu. Man ir ļoti liels prieks, ka šodien noturam šīs debates, jo, kā jau tas tika teikts, ļoti reti, kad runājam par Indiju. Bet, protams, tas mainīsies. Būs arī mans ziņojums ko prezentēju šajā komitejā par politiskajām attiecībām starp Eiropas Savienību un Indiju. Mūsu mērķis ir padziļināt tuvāko gadu laikā mūsu attiecības ar Indiju. Vairākās jomās, gan ekonomikā, gan drošībā. Indija un Eiropas Savienība ir divas lielākās demokrātijas pasaulē. Mums ir arī milzīgas ekonomikas, arī globālā līmenī. Startautiskajā kontekstā ir tiešām svarīgi tuvināties. Mums ir, eh, man ir viens jautājums vēstniekam par Brexitu, protams. Nu, tieši tagad, Britu dēļ, mēs esam pilnīgi neskaidrā uh, periodā. Mēs nesaprotam, ko viņi īsti grib no šī Brexita. Jautājums vēstniekam. Jūsuprāt, pēc Brexita vai mēs varētu kaut kā uh, izmantot tieši savās interesēs, mūsu attiecību interesēs starp ES un Indiju šo britu lēmumu. Un otrs jautājums Vīgant kungam. Par premjerministra Modī apņēmību uh, padarīt daudz dīnamiskāku Indijas ārlietu politiku gan reģionālā līmenī, gan arī starptautiskā līmenī. Mēs reģionāli arī jau redzam, ka viņi ieliek lielu enerģiju savās attiecībās ar Šrīlanku un citiem. Tad arī plašākā mērogā mēs redzam, ka ir īpašas attiecības ar ASV. Vai jūs ko varētu teikt par attiecībām ar Pakistānu? Merci, and, um... Paldies, uh, Kāna kungs, sociāldemokrāta vārdā. Paldies, uh, priekšstādātāji. Paldies abiem viesiem, abiem kungiem par to, ka ieradāties un eh, padalījāties savos iespaidos. Un, un um, skatījumā uz Eiropas Savienības un Indijas attiecībām. Mēs, protams, esam ļoti tādi būtiski tādi politiskie bloki pasaulē un cerams, ka mūsu attiecības tiešām pilnveidosies un uzlabosies. Uzdošu vienu jautājumu bija gan kungam un otru vēl vienu jautājumu vai divus varbūt jautājumus eh, arī vēstniekungam. Vēlos eh, pieskārties jautājumam, kurš varbūt izraisināms grūtības mūsu sastarpējo attiecību pilnveidē. Pamatā te ir, un es, protams, atsaucos uz cilvēktiesībām. Es pats, eh, man tātad senčini no Dienvidu Austrumāzijas, mani adaptēja un es ierados, nonācu Eiropā, dēļ nabadzības, protams. Uh, Un man satrauc tas, ka es um, vēroju tam, kā attīstās, um, vēroju līdz tam, kā attīstās situācija Dienvidaustrumā Azijā, es saprotu, ka, nu, attiecības ar Indiju Pakistānu lielā mērā tie ir pie vainas. Un Kašmīras reģions ir tas uh, strīdāmos, protams, un uh, gan Indija, Eiropas Savienība un, un Pakistāna uh, priekšvēsture ir pulcēs pasaules kārš, un pēc tam notikušajiem notikumiem es Zinām, ka Eiropas Savienība ir patam nākam gūs milzīgu progresu. Arī kļūst par labklājības reģionu, un cilvēktiesības un, un citas vērtības ir visaugstākā līmenī šeit, un tās Eiropas Savienības eh, arī, arī aizstāv citur pasaulē. Un jautājums man vienkārši. Pēdējos, eh, pēdējā pusgadā ir bijuši kliedzošu cilvēktiesību pārkāpumu. Apvienotā nācija struktūras eh, nespēja piekļūt eh, šiem reģioniem, lai veiktu izmeklēšanu. Attiecības starp Indiju un Pakistānu ir eh, traģiskā stāvoklī. Ko Eiropas Savienība varētu darīt, lai palīdzētu šī konflikta neutralizēšanā? Un vēl meklīt priekšstādā. Uh, nu, vienkārši, kādēļ uh, Eiropas Savienības vēstnieks nedodas uz okupēto Kašmīras daļu, lai noskaidrotu, kas tur notiek. Kādreiz eh, šāds vizītes um, tika piekopts, tagad vairs ne. Paldies, Laupīlērs kundze, zaļo vārdā, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem. Paldies arī vēstnieku kungs jums un Igan kungs jums par, par uh, informāciju. Bija papildus jautājumi arī par cilvēktiesību aizsardzību. Es domāju, ka būtu jāatsāk uh, dialogs par cilvēktiesībām starp Indiju un, un Eiropas Savienību. Un no abiem jūs vēlas uzzināt, nu, kāda tad ir situācija šajā jomā. Mēs zinām, ka ir uh, talību diskriminācija joprojām turpinās, viņi tiek uh, izstumti no sabiedrības. Parlamentā mēs esam pieņemuši rezolūciju par šo jautājumu. Un otrs jautājums arī par apvienotu nāciju kontekstā par cilvēktiesībām. Mārtā cilvēktiesību padomi vērtē to, kā, kāda notiek cilvēktiesība pārkāpuma Šrilankā. Nekrīgs pētījums tiek veikts, un uh, Indijas valdība šā reģionā arī um, darbojas, un um, kā jūs to vērtējat, vēlos vaicāt, un um, vai kādi konkrēti rezultāti Šrilankā attiecībā uz cilvēktiesību situācijas novērošanu? Jo no tā atkarīgs tas, vai šis GSP plus uh, realizēsies. Paldies! Uh, would... Paldies, nākamais uh, runātais Šafhauser kungs. Um, Lielas paldies, uh, vēstnieka kungs. Indija kā tiek teikts, lielākā demokrātija, tas ir arī multipolaritātes piemērs, jo Indijā vienmēr ir izdevies noturēt šo līdzsvaru starp dažādām varām, piemēram, ar Ķīnu, pat ja nu varbūt dažkārt šis līdzsvars ir tāds muskuļotāks ar ASV, arī, piemēram, vai arī sadarbībā ar Krieviju. Un to visu Indija dara pilnīgi neatkarīgi. Jā, nu tagad mēs uh, esam jaunā situācijā, un es domāju, mums ir daudz ko mācīties no Indijas. Un es ceru, ka Prēda kungs arī tad iedvesmosies no Indijas piemēra, lai pārdomātu šo pasauli, ņemtu vērā multipolaritāti, lai arī ņemtu vērā nācijas brīvības iespējas. Es domāju, ka apvienotās karalists izstāšanās ir iespēja, lai domātu par Eiropas jauno darbību un drīz eh, Britiem sekos arī Franči. Mums ir jāpārdomā, kā strādās Eiropas Savienība. Nav jānoraida Eiropas ideja kā tāda, bet tas viss ir jāpārdomā. Un es domāju, ka tiešām jūs varat daudz mazīt, eh, eh, kā strādāt šai multipolaritātē, kā rast šo līdzsvaru. Tas ir ļoti svarīgi tādai lielvarai, kāda esat jūs tad arī jums ir tiešām šī kapacitāte neizmanto cilvēku tiesības pret uh, starptautiskajām tiesībām. Jums ir izdevies arī izvairīties no konfliktiem ar dažādajām valstīm, Vien, kas ir noticis Irākā, Sīrijā, Lībijā. Arī te es domāju, ka jūs esat labs piemērs. Es uh, ceru, ka šī sadarbība būs apusēja, ka uh, ne tikai Eiropa jums ko sniegs, bet īpaši, ka jūs sniegsiet ko Eiropai. Paldies, Metāls kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man tiešām ir liels prieks apzināties, ka mēs uh, virzamies uz uh, ambiciozāku un dinamiskāku sadarbības fāzi ar Indiju, un mēs zinām, uh, kādas uh, plašas iespējas pavērs sadarbībai ar Indiju, jo mums ir ļoti daudz kopīgu interešu, kas sniedz daudz tālāk nekā tikai brīvā tirsniecība vai ekonomika. Tāpat mēs redzam, cik daudz projektu projektus Eiropas Savienībai tās dalību valstis realizē kopīgi ar Indiju. Es piekrītu arī tam, ka mums ir kopīgs nākotnes redzējums par situāciju pasaulē, kā arī mēs esam uzņēmušies kopīgu atbildību un šīs milzīgās iespējas bieži nepieciešamību pēc uh, labi pārdomātas uh, stratēģijas. Jūs, vēstnieku kungs, pieminējāt uh, līdzību un paralēlas starp divām pasaules lielākajām un spēcīgākajām demokrātijām. Man šķiet, ka uh, mums visiem tas ir bijis liels izaicinājums, un man ir liels prieks, ka Eiropa un Indija var rādīt labu piemēru pasaulē, ņemot vērā mūsu sadarbības kultūras aspektus, kas arī varētu būt ļoti interesanti citiem. Paldies! You, Paldies, Lainēn kungs, lūdzu! Yes. Paldies eh, par šo iespēju viedokļu apmaiņai. Teicam, eh, sagatavošanās vizītē, kas notiks pēc pāris nedēļām. Es ceru, ka neskatoties uz Brexit, eh, Indija tomēr no, novērtēs Eiropas vērtības. Un Šafhauser kungs arī norādīja, ka mums nepieciešama multipolāra pasaule, šeit nepieciešama Eiropa. Es, es piekstāvu, ka 27 valsts Eiropā. Uh, kāds faktors nopelnīja pasaulē. Nē, Eiropas Savienība kopumā nevis atsevišķās valsts. Un es eh, ceru, ka, neskatoties uz Brexitu, Indija joprojām turpinās augstu vērtēt Eiropas um, vērtības un intereses. Par ekonomiskām attiecībām nepieciešama jauna dinamika, to es pozitīvi novērtēju. FTA, šis nolīgums, jūs to pieminējāt, tas ir nepieciešams. Es arī vēlētos, ehm, lai mēs, nu, piemēram, arī vides eh, preču vienošanos varbūt arī apsvērt un, un, un pieņemt. Mēs eh, cīnāmies par klimatu pārmaiņām un eh, tā sauktējām vide, vides precēm ir jānodrošina brīvāk aprit, un varbūt par to būtu jāpadomā. Un mēs niekam vēlos pavaicāt, vai es domāju par kaut ko līdzīgu ETS sistēmai, par tirgu balstītu instrumentu, lai cīnītos pret izmešiem. Mums šāds ir Ķīnē, tāds ir Kalifornijā, tāds ir, nu, būtu tiešām ļoti jauki arī. Uh, Indija pievienotos um, šīm teritorijām. Un jautājums par investīcijām. Mums ir padomā ārējām investīcijām uh, Indijā, kas uh, um, nu, šeit nepieciešams reformas. Nu, redz, ka jums ir milzīga infrastruktūras programma lauku reģionu attīstībai. Varbūt šeit būtu jāmeklē kāda sinerģija ar Eiropu. Ar Eiropas eh, programmā mums ir liela pieredze un eksperta zināšana šajā jomā. Paldies. Paldies, Lainēn kungs. Bašjār kungs, lūdzu, divas minūtes. Priekšsēdētāji, jūsu ekscelence. Tā kā es arī esmu no kopējās sadraudzības valsts, es apbrīnoju to, ko sasniegusi jūsu valsts, ņemot vērā to, ko Indija ir sasniegusi kopš neatkarības atgūšanas. Tas tiešām ir brīnums. Uh, Indija ir nopurinājusi koloniālos putekļus no savām kājām un kļuvusi par pasaules lielvaru. Tajā pat laikā, kā cilvēks, kurš vēl Indijai labu, man ir jābrīdina jūs par vienu nepatīkamu patiesību. Es ar skumjām un nožēlu šeit domāju par Indijas politiku Kašmīrā un Kašmīras uh, iedzimto eh, cilvēku situāciju. Un es eh, nosodu Indijas uh, rīcību šeit un ANO prasību neievērošanu. Un šeit es runāju uh, tūkstošiem cilvēku vārdā, kuri bez uh, tiesas tiek turēti cietumā, nogalināti un spīdzināti. Es aicinu, lai Indija rīkotos atbilstoši savam statusām kā pasaules vadošā demokrātija un ievērotu tiesiskumu arī Kašmirā. Uh, ek, jūsu ekscelence, lūdzu uzklausiet manu aicinājumu un piešķiriet eh, drošības spēkiem Eh, un at, atceliet drošības spēkiem noteikto imunitāti. Ir jāievēro Kašmīras tautas cilvēku pašnoteikšanās tiesības un elementārās cilvēku tiesības. Es to saku kā draugs, jo draugi ir tie, kuri saka patiesību pat tad, kad tā ir nērta. Paldies, mums vēl ir trīs runātāji palikuši sarakstā - Gils kundze, Kāvan kungs un Pancerī kungs. Gils kundze, lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji, vēstniekungs. Liels prieks, ka jūs esat šeit, un uh, Vīgantkungs, jūs jau uh, pieskārāties uh, jautājumam, uh, par ko arī es gribēju runāt, tas ir par situāciju, kad mēs piedzīvojam milzīgus satricinājumus pasaulē. Mums ir jāpastiprina dialogs ar Indiju, jāpaceļ tas jaunā līmenī un eh, jāpadomā, kā šo strateģisko partnerību attīstīt tālāk. Mēs visi zinām, ka Indija ir pasaules lielākā demokrātija un straujāk augošā ekonomika. Un visticamāk tā kļūs arī par līderi gan atjaunojumu energoresursu izmantošanā, gan informācija tehnoloģijumā, gan arī kosmosa apguvē. Bet tajā pat laikā uh, Mums ir eh, daudz eh, problēmu tuvējos austrumos un eh, tālajos austrumos, bet man šķiet, ka Eiropas Savienība varētu būt ļoti labs partners Indijai, ņemot vērā šos nedrošos laiki, laikus, ir tīpaši raugoties uz to, ko dara Ķīna šajā reģionā, un kā arī uz ASV realizēto protekcionismu politiku. Es, uh, domāju, ka šī ir iespēja pārskatīt mūsu sadarbību ļoti daudzās jomās, e, tīpaši arī Brexit kontekstā, kā varētu tālāk evolucionēt mūsu attiecības pēc Brexit. Un es domāju, ka mums būtu jāpadomā, kā mēs varētu tālāk pilnveidot mūsu attiecības. Un es gribētu vaicāt Vīgantu kungām, kādas būs uh, prioritātes Mogrīnī kundas vizītei šajā gadā un kādas tēmas tiks aplūkotas samitā un kāds ir progress, ko esam panākuši salīdzinājumā ar iepriekšējo samitu. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot šo mirkli un attīstīt tālāk šīs attiecības. Paldies! Kava kungs lūdzu. Thank you, Chair, for fitting me in. Um... Paldies, priekšsēdētāji! Protams, šeit bija ļoti daudz interesantu diskusiju, un es esmu viens no tiem, kas um, aicināja balsot par. Uh, apvienotās karalists izstāšanos uh, no Eiropas Savienības. Un, ja runājam par divpusējiem nolīgumiem, tad tie skar tirdzniecību, politiku, un tie ir labi saprotami un iesakņojušies. Un es domāju, ka saistības ka, un saites, kas vieno apvienoto karalistu un Indiju, nekad neizsudīs. Paldies, Pancērī kungs! Grazie, Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka jā, 13. samits, kas notiek pagājuši gadu, ir uh, stiprinājis mūsu attiecības ar Indiju. Domāju, ka ir arī ļoti labs pamats šīm labajām attiecībām, un es vēlos pakavēties pie kāda aspekta, kas, manuprāt, ir ļoti svarīgs, jo es esmu arī cilvēktiesību apakškomitejas priekšsēdētājs. Augstā līmenī ir jārunā par cilvēktiesībām. tiesībām Kopš 2013. gada tas nav noticis, un uzskatu, ka delegācija vizītes arī būs ļoti liederīgas, un tām savu vizīšu centrā ir jānostāda tieši cilvēku tiesību jautājumi. Par to ir jārunā uh, katrai iespējām. Un to arī mēs darīsim, un ja vēstnieks tam piekrīt, ja cerams, ka arī Indija ir gatava tad, tad risināt visu šo cilvēku tiesību jautājumus. Paldies! Okay, thank you. Paldies. Mums ir 15 minūtes uh, noslēguma komentāriem, un vispirms došu vārdu vēstniekam, pēc tam Vīgant kungam. Un gribētu pievienot vēl vienu jautājumu. Vai ir noteikts datums nākamajam Eiropas Savienības un Indijas samitām? Un nu, varbūt vispirms vēstniekungs vārds jums. Priekšsēdētāji, paldies. Vispirms atbildēšu uh, šos jautājumu par samitu. Ne, nu, katrā ziņā mēs vēl gaidām atbildus to. Es nezinu vispār, kā lai atbild uz visiem šiem jautājumiem, bet par Brexitu, Indiju, apvienoto karalisti, kurš skatās uz kuru no kāda leņķa. Paraugieties uz jūsu komitējas godātajiem deputātiem, cik daudz no viņiem pārstāv Britu intereses. Un es domāju, ka mēs tādā vai citādi esam saistīti ar ļoti ciešām saiknēm saknēm. Mums ir sēna vēsture, kopīga vēsture. Līdz ar to jautājums par to, vai Indija vēlas pastiprināt, nu, teiksim, uzturēt tālāk attiecības ar to karalisti, protams, viennozīmīgi, jo. Es domāju, tas ir nepārprotami. Es neesmu šeit, lai runātu par Indiju un apvienoto karalisti, bet es domāju, tas ir pašsaprotami. Tālāk tie, kuri uzdev jautājumu par uh, Eiropas Savienību pēc Brexit. Paudīšu savu viedokli. Vakar es runāju simpozijā par šo tēmu, esmu sniedzis daudzas intervijas. Tās ir jūsu suverenās tiesības, kā strukturēt sevi pēc Brexita. Gribu pateikt tikai to. Mēs zinām, ka summa vienmēr ir lielāka nekā atsevišķi saskaitāmie, bet 27 valstu Eiropa ir ietekmīgs, liels partners. Mums tas ir lielākais tirzniecības partners Indijai, piemēram, statistika. Jūs, kolēģi, apvienotās karalists, lūdzu, uzklausiet to. Mūsu tirniecības apjoms ir apmēram 80 miljārdi. Apvienotās karalists pienesums ir 13 miljārdi. Daudzus gadus Indijas otrais lielākais tirzniecības partners partneris ir bijusi Beļģija. Vācija pirmajā vietā, otrā Beļģija. Šogad tā bija apvienotā karalista, bet tā tad tirdzniecības bilants starp Indiju un apvienoto karalisti ir par labu Indijai. Mēs redzam ļoti lielas iespējas, iedarbojoties ar apvienoto karalisti. Mums ir jā, jārisina daudz jautājumu, piemēram, migrācija un tā tālāk, bet, ja runājam par ES, tad tehnoloģiskās iespējas Uh, globālie standārti, kas šeit tiek noteikti. Tas nozīmē, ka tas būs viens no lielākajiem mūsu miedarbības punktiem. Ja runājām par ārējām tirzniecības investīcijām vairāk nekā 3 miljārdi uh, dolāri eh, tika ieguldīti Indijā, 8 miljārdi bija no Eiropas. Līdzīgi ar pakalpojumiem. Tādēļ Ja runājam par Indiju, tad mūsu attiecības ar Eiropas Savienību ir bijušas svarīgas un būs svarīgas. Mēs vēlamies, lai Eiropas ekonomika attīstītos, jo tajā ir arī mūsu interese un mūsu labums. Tā kā es ceru, ka es eh, atbildēju uz eh, šo jūsu jautājumu. Tālāk par cilvēktiesībām. Kungs, vēlos darīt jums zinām, ka 1940. 45. līdz 48. gadam, kad tika parakstīta universālā cilvēktiesība deklarācija, un Indija bija tajā darba komitejā pie apvienotajām nācijām, kas to izstrādāja. Indijā ir vislielākā daudzveidība un dažādība un multipolaritāte attiecībā uz cilvēktiesībām. Ideāli, uz ko jūs tiecaties, ir tie paši, uz ko tiecamies mēs, tādēļ vēlos apliecināt, ka uh, Tās ir kopīgās interešu jomas gan jums, gan mums, gan visai pasaulē. Mums ir bijuši septiņi dialogu raundi par cilvēktiesībām un Tas, kā dialogi tiek strukturēti, man šķiet, Eiropas Savienība vēlas nedaudz tos mainīt. Nu, par to arī norit diskusijas. Es esmu ticies ar jūsu uh, referentu šajā jautājumā. Un mēs, protams, gribam, lai cilvēki justos vairāk piedrīgi un iesaistīti šajā procesā. Kundze, jūs uzdevāt jautājumu par Šrilanku un novērtēšanu Ženēvā tā gluži nav mana kompetence, bet vēlos teikt, ka tad, kad tas viss sākās, tad Indija bija viena no tām valstīm, kas atbalstīja nepieciešamību šo tēmu noslēgt, pozitīvi noslēgt. Protams, vērtējums ir jādara, jāsniedz tiem, kur ir eksperti un tā tālāk. Un es domāju, ka tas noteikti arī ir Šrilankas tautas interesēs. Ceru, ka esmu atbildējis uz vairum jautājumiem par multipolaritāti. Tālāk vēlos runāt par jautājumu, kam pieskārās divi deputāti. Es saprotu, ka tas ir ļoti saprotams un dabisks jautājums, ņemot vērā, kur jūs cilvēki esat dzīmuši, bet es domāju, ka jūs, kungs, man piekritīsiet, ka pārstāvot ap, jūs pārstāvot apvienoto karalistu un līdz ar to jums ir interese šajā jomā un arī paldies Bašarkungam. Un es zinu, ka jūs gribat būt, būt mans draugs. Es saprotu, ka jūs man vēl tikai labu. Uh, Un jūs noteikti varat paust savu viedokli, bet vēlos jums, Bašarkungs, pateikt. Džamul un Kašmira ir neatņēmāmas Indijas sastāvdaļas. Un tas ir jūsu viedoklis, jums ir tiesības uz tādu, bet tātad Džamu un Kašmīra ir uh, neatņēmamas Indijas sastāvdaļas. Patreiz tur ir vēlēta valdība, kur valdošā pārtija ir viena no tām politiskajām uh, kas ir bijusi visietvarošākā. Šīs valdības vada sievietes. Tiesiskumu, tātad augstākās tiesas ir izskatījušas šos jautājumus, šos jebkurus gadījumus, kad ir bijuši cilvēktiesību pārkāpumi. Tā kā jūs izteicāt šos komentārus, es gribētu jums ierosināt, lūdzu, pasakiet, uh, tiem, kas um, uh, propagandē uh, nepatiesību, lai viņi tā vairs nedarītu, jo tas tikai veicina terorismu izplatīšanos, tas veicina terorismu importu. Premjerministrs devās uz Lahāru tad, kad uh, premjerministra mazmeita precējās, un mēs jāatzīst, ka tas nevar notikt laikā, kad terorisms eh, tiek uh, kurināts un veicināts. Šie urī incidenti visiem ir zināmi. Jūs, kungs, runājāt par, Eiro, par to, ka Eiropas Savienības vēstnieks nebrauc uz Pakistānas okupēto Kašmiras teritoriju, bet es tiešām par šo gadījumu nevaru neko pateikt. Paldies. Thank you, ambassador. Paldies. Paldies Mēsnīkungam, paldies arī par jūsu sacīto par Brexitu. Es biju pārliecināts, ka šorīt tas būs aktuāls jautājums. Un kā daudzi politiķi, es arī nevēlos vairs izmantot vārdu šo cherry picking, un jūs runājat arī vācu valodā, un vācu valodā mēs, ne, mēs nerunājam par ķiršiem, bet par vīnogām. Rozīnēm. Paldies, Vigenkungs. Paldies. Gribētu arī pateikties vēstniekam. Viņš eh, ir arī galvenais ES Indijas attiecību virzītājs. Un eh, no jauna šīs attiecības ir uz sliedēm, sliedēm, kuras bija zaudēts eh, zinām laiku. Un līdz ar to ir svarīgi turpināt šajā virzienā. Ļoti svarīgi uh, lai aktīvi iesaistītos uh, visi cilvēki abās pusēs, kas nu var virzīt uz priekšu šīs attiecības. Jā, premjerministrs Mudī arī ir, protams, svarīgākais politiskais šīs attiec, šo attiecību virzītājs Indijas pusē. Jautājums, ko uzdeva Predas kungs par to, vai mūsuprāt uh, ir šī politika dinamiska. Nu, šis jautājums varbūt vairāk ir vērsts uh, bēsniekam. Uh, Mēs varam tikai atbildēt par mums. Jā. Arī, kad runājam par mūsu partneriem Āzijā, jā, atbildes jūsu jautājumu ir jā, par specifiskajām attiecībām, ar specifiskiem kaimiņiem. Nu, par šo es atturēšos runāt, bet nu, iecerē jau no paša sākuma ir bijusi izvērst ļoti aktīvu politiku, nekādā gadījumā ne pasīvu. Tālāk jautājumi par Kašmīru reģionu. Gribu atgādināt, ka Eiropas Savienības prioritāte ir nodrošināt mieru, likumu vāru, garantēt arī drošību uh, Kašmīras iedzīvotājiem. Eiropas Savienība vienmēr ir iestājusies par šādu nostāju, un to mēs vienmēr esam atkārtojuši savās attiecībās gan dialogā, gan ar Pakistānu, gan ar Indiju. Mēs atbalstam samierināšanās procesu. Mēs mudinām dialogu, Mēs aicinām arī pašus Kašmīra iedzīvotājus iesaistīties pēc iespējas aktīvāk šajā procesā. Šī nostāja nav mainījusies. Esam jau arī iepriekš mēģinājuši uh, sniegt savu ieguldījumu, to arī darīsim nākotnē, sadarboties ar kolēģiem Ņudelī, Islamvadā. Detaļās varbūt te neiedziļināšos. Tad arī nodrošinām uh, palīdzību uh, jūrā, kad tas ir nepieciešams. Bet, nu, mēs uh, jebkurā gadījumā atturamies no aktīvas vidutāja lomas. Tas nav mūsu uzdevums skaidrs, ka Indijas Pakistānas attiecības ir ļoti būtiskas, ļoti svarīgi, lai tās būtu konstruktīvas. Um, Dienvidu Āzijas mieru procesam, un mēs varam tikai atbalstīt uh, arī reģionālo organizāciju darbību. Tālāk par Logbelēras kundas jautājumu cilvēktiesībām. Jā, arī šie jautājumi ir skatīti iepriekš mums diskusijās. Diskriminācijas izskaušana, protams, ir mums prioritārs jautājums. Tālāk Tad arī bija jautājumi no eh, Džili uh, kundzes par nākamajiem pasākumiem. Mēs strādājam kopā ar vēstnieku pie iespējamās augstās pārstāvis vizīti uz Indiju. Tātad pirms samita vēl lai augstā pārstāve arī varētu sniegt savu politisko ieguldījumu samita sagatavošanas procesā. Šie svarīgākie jautājumi ir par divpusējām attiecībām un arī par sadarbību ar Indiju kā strateģisko partneri, kas ir ļoti svarīgs Eiropas Savienības partners. Uh, jums ir kopīgs intereses, vai mēs runājam par tuviem austrumiem, Afganistānu, vai mēs runājam par eh, drošības situāciju Āfrikā. Ir vairāk jautājumu, kur mēs gribam padziļināt savu sadarbību, to jau arī norādīja iepriekš. Un, protams, arī gribam paplašināt savu divpusējo sadarbību, iekļaujot arī vairāk drošības aspektus, ņemot vērā jaunos apdraudējumus. Pašlaik izvērtējam paveikto uh, par to, par ko vienāmies iepriekšējā samitā. Līdz ar to tagad neizteiks nekādus spriedumus par nākamā samita prioritātēm, jo vēl iepriekšējais samita izvērtējums nav noslēgts, un tad tas rādīs, ka, kādi jautājumi būs aktuālāk, bet noteikti investīcija, tirzniecība būs aktuāli arī jāpapildina mūsu drošs, labie drošības politika. Stiprināsim modernizācijas aktivitātes dažādos nozarēs, par ko runājam iepriekš, un visbeidzot, protams, gribu apstiprināt arī to, ko teica Pancērikungs. Jā, ir nepieciešams augstā līmeņa dialogs par cilvēktiesībām esam jau atkārtoti to arī vairāk kārt lūguši. Un esmu pārliecināts, ka noteikti šī gada laikā būs arī šeit spērt svarīgs soļus priekšu. Sagaidām Prēda kunga ziņojumu. Un cerams arī varēsim sniegt savu ieguldību, palīdzēsim referentam. Paldies! Pateicos Vīgan kungam, paldies arī jums vēstniekungs, paldies, ka ieradāties! Šīs debats bija tiešām ļoti interesantas, auglīgas. 17. gads būs ļoti svarīgs ES Indijas nā, attiecību nākotnē. Un tagad nākamais darba kārtības punkts. Aicinu tagad vicepriekšsēdētāju Zokungu, vai jūs būtu tik laipns un novedītu nākamo darba kārtības punktu. Uh, aizslēgtām durvīm viedokļa apmaiņa ar ES delegācijas Eģiptē jauniecāto vadītāju Ivanu Sūrkos. Šī sanāksme notiks aizslēgtām durvīm, nu visi zina, kurš te var palikt, kurš nē. Un tad vicepriekšstādātājs vadīs šo sanāksmi. Paldies!